divu jaunu Eiropas Savienības trasta fondu finansēšanu Sīrijai un Āfrikai, kā arī par dalībvalstu ieguldījumu šajos fondos. Ponovnie. E, Padomas vārdā dodu atkal vārdu ministram Šmitam. Lūdzu. C'est bon mikrofons darbojas. Paldies! Eh, Priekšādātāja kungs, eh, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Man nav jums vēlreiz jāatgādina tas, cik eh, smagā krīze mūs vēl ar vien skar. Ir tikai normāli, ka šī krīze, šīs grūtības un arī risinājumi Um, ir jāizskata Eiropas parlamentā. Krīze nav beigusies. Riski arī vēl nav novērsti. Riski pat kļūst lielākie, tāpēc, ka uh, ziema tuvojas un desmitiem un pat uh, simtiem uh, tūkstošu uh, migrantu situācija pasliktinās. Eiropa, Eiropas Savienība un tās dalība valstis nav uh, palikušas bezdarbībā skatoties acīs šai komplicētajai situācijai. Tā ir komplicēta, tāpēc, ka to nevar atrisināt ar vienu un ātru risinājumu. Ir izteikti priekšlikumi, kas tiek īstenoti. Jā, varu atzīt, ka iespējams tas tiek darīts pārāk lēnu, bet e, visos līmeņos e, vēl ar vien ir jādomā par papildu pasākumiem un atbalstu valstu un valdību vadītāji 23. septembrī tikās un pieņēma vairākus lēmumus par dažādām saistībām. Šis izaicinājums Eiropā, protams, ir ļoti liels. Vispirms ir jāsniedz palīdzība tiem bēgļiem, kuriem tā ir nepieciešama un kuri atrodas visatuvāk savām izcelsmes valstīm šas dzīves apstākļi ļoti bieži ir slikti, dažkārt pat katastrofāli. Bieži vien vispār netiek nodrošināta izglītība bērniem, un bērni ir pirmie un galvenie šīs krīzes un konfliktu upuri. Arī pārtikas drošība šajos nometnēs bieži vien ir ļoti smaga. Jūs zināt, ka tieši šādu iemeslu dēļ bēgļi vien, bieži vien izvēlas doties uz Eiropu, jo citas izvēles viņiem nav. Tieši tāpēc mums tagad ir pienācis laiks pildīt saistības, ko esam uzņēmušies. Dažādas humanitārās organizācijas ir sniegušas savu palīdzību uh, un tā skaitā ir uh, izveidot arī dažādi finansu instrumenti, tā skaitā šie divi trasta fondi, par kuriem šodien mums ir jārunā. Valstu un valdību vadītāji ir apņēmušies palielināt uh, līdz vienam miljardam eiro Eiropas Savienības atbalstu starptautiskajām organizācijām un NVO, kas atbalsta Sīrijas bēgļus. Tātad te ir runa par pasaules pārtikas programmu, uh, augsto bēgļu komisariātu, kā arī par citām organizācijām. Pusi no šiem līdzekļiem nāk no Eiropas Savienības budžeta, un otru pusi nodrošina divpusējais dalībvalstu ieguldījums. Pirmais pienākums ir izpildīts. Oktobrī dalībvalstis mums paziņoja par ievērojamiem papildu pasākumiem, tātad Divpusējās sarunās ar eh, donoru organizācijām mēs jau esam sākuši nodrošināt to, lai šīs saistības tiktu pārvērstas eh, reālos konkrētos projektos, par kuriem eh, sīkāk pastāstīs komisāri. Attiecībā uz jauno fondu, jeb šo trasta fondu, šeit ir runa par finanšu līdzekļu pārgrupēšanas iespējām. Šie finanšu līdzekļi nāk no dažādiem avotiem, no Eiropas Savienības budžeta, no dalībvalsts budžetiem, kā arī no trešajām valstīm. Te ir tātad runa par ļoti dažādām budžeta pozīcijām, piemēram, pārtikas palīdzība vai attīstības palīdzība. Eh, Sīrijas krīze un atbalsts eh, tai eh, balstās uz manis pieminētajām organizācijām. Tātad šajā kontekstā mums vajadzētu domāt par situācijas eh, stabilizāciju. Kā jau es norādīju, pašlaik šī situācija ir ļoti riskanta. Pašreizējā posmā ieguldījumi šajā fondā, es atzīšu, nav pietiekami. Mums vajadzētu palielināt savu kopējo palīdzību. Ir jāsaprot, ka finansējuma arvien trūkst šāda veida projektiem. Saskaņā ar ANO datiem e, šis finansējums tiek nodrošināts tikai 20% apmērā. Uh, Eiropas Savienības dalībvalstis ir apņēmušās ieguldīt 500 miljonus eiro, eiro papildus Eiropas Savienības budžetam. Es gribētu norādīt, ka kopš uh, krīzes sākuma Eiropas Savienība ir nodrošinājusi 4,2 miljārdus eiro. Uh, Eh, Luksemburgas eh, premjerministrs tiekas ar Eiropas Savienības padomas priekšādātāju, kā arī ar komisijas priekšādātāju, un atgādina visām dalību valstīm par viņu kolektīvo atbildību šajā jautājumā. Āfrikā mūsu pienākums ir nodrošināt ilgtspējīgus apstākļus, lai cilvēki nemeklētu labāku dzīvi citur. Ir jānodrošina um, cerīga nākotne viņu pašu valstīs. Šīm valstīm ir vajadzīgs šo cilvēku talants, eh, prasmes un uh, prasmīgās rokas. Ir jānodrošina arī tas, lai uh, notiktu investīcijas uh, izcelsmes valstu ekonomikā. Protams, to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Mums uh, patiešām ir vajadzīga jauna pieeja attīstībai. Šī pieeja ir jābalsta uz um, nodarbinātības veicināšanu, ir jānodrošina, lai ir Āfrikā rastos darba vietas. Vajadzētu arī nodrošināt, lai investīcijas, ko mēs ieguldam šajās valstīs, šīm valstīm arī palīdzētu. Bieži vien arī izglītība nav pietiekama. Ir jādomā arī par klasiskajām nozarēm, kas bieži vien ļoti cieši no Eiropas eh, konkurences, piemēram, lauksēmniecībā, arī zivsēmniecībā. Šeit mūsu pienākums ir atbalstīt eh, to, ko jau esam apņēmušies eh, atbalstīt, proti ilgspējīgā attīstība. Vienlaicīgi pašlaik Maltā notiek valetas samits. Eiropas Savienība kopā ar saviem Āfrikas partnerēm ir nolēmusi pieņemt svarīgus lēmumus par dažādiem jautājumiem, kas saistās ar migrāciju. Kā jau es minēju, ja mēs runājam par migrāciju, mēs nedrīkstam aizmirst par attīstības izaicinājumiem. Šajā sanāksmē tiks runāts arī par ārkārtas fondu stabilitātei un par neregulāro migrāciju, kā arī par uh, iekšēji pārvietotajām personām Āfrikā. Protams, ka tie ir arī politiski jautājumi, tie ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem, par uh, dažāda veida spiedienu, kas tiek izdarīts. Ja mēs paskatāmies uz šīm valstīm, no kurām pārsvarā ierodas uh, nelegālie migranti, tad bieži vien šīs valstis ir tādas, kur cilvēktiesību garantijas vispār neaks, neeksistē. Attiecībā uz Eiropas Savienības ieguldījumu šajā fondā tas tiks sadalīts divās daļās. Pirmā daļa nāk no Eiropas Savienības attīstības fonda un no Eiropas Savienības budžeta. Šī iemesla dēļ Šo uh, naudu var arī ļoti skaidri precizēt. Tātad mēs ieguldīsim ilgspējīgā attīstībā Āfrikā. Un uh, šeit ir jādomā gan par vidējo termiņu, gan par ilgtermiņu. Šī nav īstermiņa problēma. Šādu problēmu var atrisināt tikai un vienīgi ilgtermiņā. Komisija ir paziņojusi, ka līdzekļi tiks piešķirti 1,8 miljārdu apmērā eh, līdz 2020. gadam. Tāpat tiks iesaistīti arī starpvaldību eh, līdzekļi, un eh, šis, šī summa 1,8 miljārdu apmērā tiks papildināta, un šīs papildinājums nāks no apmēram 20 valstīm. Uh, Tā skaitā arī Norvēģija ir devusi savu ieguldījumu. Paralēli, protams, ir jādomā arī par divpusējiem palīdzības projektiem, kas tiek attīstīti. Mēs, protams, saprotam, ka eh, šādi projekti nevar aizstāt mūsu eh, parastos palīdzības pasākumus, jo īpaši, ja mēs domājam par ilgspējīgu attīstību, kas ir mūsu visu mērķis. Kā jau es minēju, Maltā valētā pašlaik notiek samits, un šī samita ietveros mums būs iespēja uh, uzņemties vēl papildus saistības kopā ar mūsu partnervalstīm. Diemžēl šodien vēl nevar jums uh, paziņot uh, precīzākas summas attiecībā uz uh, valstu ieguldījumiem ārkārtas fondā. Uh, Šie lēmumi būs atkarīgi no sarunām valetā. Varu jums eh, informēt, ka Luksemburga dos savu ieguldījumu 3,1 miljonu apmērā. Un tātad ir 1,3% eh, no IKP, kas ir paredzēti ilgspējīgai attīstībai. Es eh, gribētu jums atgādināt, ka mēs esam jau uzņēmušies šīs saistības. Šīs saistības bija 1,77%. Protams, ne visas valstis ir varējušas sasniegt eh, šo apņemšanos 1,7%, un daudzas valstis pat ir pazeminājušas eh, savu attīstības palīdzību. Es eh, negribu šeit nevienu kritizēt, bet es zinu, ka manā paša valstī ir bijuši cilvēki, kas ir teikuši, ka vajadzētu ietaupīt uz attīstības politikas rēķina, jo galu galā tas nevienam neko ļaunu nedara. Mums vajadzētu arī saprast, ka pat uh, budžeta disciplīnas apstākļos vai arī taupības apstākļos šāda veida taupības pasākumi īstenībā rada lielu triecienu mums visiem. Mēs redzam mūsdienās, ka migrācija un um, nepienācīga attīstība ir viens monētas divas puses. Ja mēs neķersimies klāt eh, šiem eh, mazatīstības pasākumiem, eh, nemēģināsim atrisināt problēmas, ar ko saskaras jaunieši šajās izcelsmes valstīs, tad mēs riskējam ne tikai ar migrāciju, bet arī ar viņu dzīvībām. Es saprotu, ka mēs esam jau diskutējuši par šiem jautājumiem. Komisija arī ir noteik, pateikusi, ka dzeloņstiepļu žogi neaizkavēs šos cilvēkus no ierašanās pie mums. Tātad, protams, tas ir šodienas izaicinājums, bet vienlaicīgi tas ir arī ieguldījums, investīcijas solidaritātē pret Āfriku. Vienlaicīgi tās ir investīcijas arī mūsu pašu drošībā. Un tieši šo izaicinājumu mums šodien ir jāpārvar, dodot eh, skaidru signālu valetas eh, sanāksmē. Paldies! Maršī Bokumasī ministra. Lielas paldies ministra kungam. Tagad vārds komisijas vārdā. Vicepriekšsēdētājs kundzei Ge Georgievs kundzei, lūdzu. Thank you very much. Uh... Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. pasaule, mūsu pasaule ir kļuvusi tik ļoti bagāta, ka katru gadu mēs saražojam vairāk nekā 600 triljonus eiro. Un šajā mūsu pasaulē, diemžēl, jāsaka, ka cilvēku skaits, kas ir, kam ir nepieciešams atbalsts tīri, lai izdzīvotu, ir tieši tādā pašā eksponenciālā kārtā pieaudzis. Šobrīd ir 120 miljoni cilvēku pasaulē, kam ir nepieciešams atbalsts tīri, lai viņi izdzīvotu. Ja mēs runātu par valsti, tad tā būtu 11. lielākā valsts pasaulē, aptuveni starp Japānu un Turciju, un puse no šīs valsts iedzīvotājiem ir bez mitekļa, tie ir vai nu konfliktu vai dabas katastrofu rezultātā pārvietots personas, un no šīm personām lielākā daļa dzīvo mūsu kaimiņos, Viņa dzīvo Āfrikā, Āfrikas ziemeļos, tuvajos austrumos. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropā šobrīd ir jāpalīdz ne tikai tam vienam miljonam, kas ir ieradies mūsu krastos, bet mums būtu jāpalīdz arī pārējiem 59 miljoniem. Un tas ir, būtu tikai morāli mūsu uzdevums bet tas būtu arī tīri mūsu interesēs, ja vēlamies, lai varam pārvaldīt situāciju, būt labi pilsoņi un palīdzēt cilvēkiem. Tādēļ mums ir jāpalielina mūsu atbalsts un jāpievērš uzmanība cilvēkiem, neatkarīgi no tā, kur viņi atrastos Libānā, Jordānijā, Turcijā, kā arī Āfrikas raga valstīs, Sahela valstīs Un tieši tādēļ mēs komisijā esam lēmuši, ka papildus mūsu parastajam humanitārajam atbalsta darbam mēs izmantosim jaunu instrumentu, kas ir fonds, jo tam ir iespēja piesaistīt uh, lielas naudas summas, kuras citādi tiktu virzītas um, mazākām programmām, kas varbūt nav tik efektīvas. Tas mums ļaus pieņemt ātri lēmumus, nodrošināt elastību un ļaus pielāgoties pieprasījumam, kas mainās. Tas mums dos iespēju piesaistīt papildus donorus un tādā veidā samazināt administratīvās izmaksas un veicināt gan efektivitāti, gan arī sasniegtos rezultātus. Pavisam nesen esam pieņēmuši lēmumus divu šādu trust fondu izveidēju. Kā jau dzirdējām, viens no tiem šobrīd tiks skatīts arī Valetas samitā, kas ir ārkārtas stresa fonds Āfrikai. Sāksim ar to. To ir pārunājusi arī augstā pārstāve Mogherini un komisārs Mimica ar AFET un DEVE komitejām septembrī. 9. septembrī prezidents Junkers noformumu šī fonda izveidei, nosakot mērķi palīdzēt cilvēkiem un risināt nestabilitātes iemeslus un risināt migrācijas izaicinājumus, kā arī palīdzēt pārvietotajām personām Āfrikā. Un man ir liels prieks teikt, ka kopš 9. septembra līdz 20. oktobrim darbs ir pavirzījies uz priekšu tik tālu, ka komisija varēja pieņemt attiecīgo lēmumu ar atbilstošu līguma projektu. Tas nozīmē, ka šis fonds jau darbojas. Tā mērķis ir sniegt ekonomiskas iespējas, atbalstīt kopienu izturību, veicināt drošību, attīstības iespējas un nodrošināt labāku migrācijas pārvaldību Čadā, um, Āfrikas ragā un Sahela reģionā. Ir ļoti svarīgi norādīt, ka šis fonds ļaus mums risināt migrācijas iemeslus un tajā pašā laikā ļaus palīdzēt cilvēkiem apmierinot viņu pamata vajadzības. Tas ir elastīgs instruments, kas ļauj rīkoties uzreiz, un tas ir arī ļoti labs satvers, lai Eiropas Savienība būtu saredzamāka attiecībā uz to, ko mūsu pilsoņi grib, lai mēs paveicam. Starp pasākumiem, kas tiks īstenoti, būs nodarbinātības radīšana, jo īpaši jauniešiem un sievietēm. Tiks veidotas saiknes starp attīstību un drošību un sniegts, sniegts atbalsts konkrētiem pasākumiem migrācijas un bēgļu, bēgļu pārvaldības jomām. Ar nepacietību gaidām valetas samita rezultātus. Un ceram, ka redzēsim arī papildus resursus, kas būs piešķirti. Kā jau šodien dzirdējām no Šmita kunga, šobrīd ir 1,8 miljārdi fondā, plus vēl 70 miljoni, ko ir apņēmušās iemaksāt dalībvalsts jau tagad. Un es tiešām ceru, ka redzēsim arī papildus saistības um, un apņemšanās valetas samitā. Gribētu arī norādīt, ka fonda ietveros esam solījuši piešķirt 200 miljonus Marokai, Lībijai, Eģiptei, Tunisijai. Un es neskaidrošu, kādēļ šīs valstis ir uh, ļoti svarīga mērķgrupa šāda veida atbalstam. Otrs tresta fonds, ko esam izveidojuši, ir reģionālais fonds rēģēt uz Sīrijas krīzi. Tas tika izveidos 14. gada decembrī ar mērķi nodrošināt konseke konsekventāku un visaptverošāku uh, atbalstu risinot Sīrijas krīzi reģionālā līmenī, konkrēti apmierinot uh, Sīrijas, sīriešu vajadzības kaimiņu valstīs. Bet esam, mums ir arī izdevies šo finansējumu izmantot, lai palīdzētu sīriešiem Sīrijā un lai palīdzētu arī simtiem sīriešiem, kas jau ir devušies ceļā uz Eiropu un atrodas um, Eiropas Savienības kaimiņu valstīs uz um, tā, rietumu maršrutā. Šis fonds ir um, ļoti pienācīgi nosaukts Medat fonds, kas nozīmē cerība. Tur mēs runājam par to, ka Tādējādi Sīrijas bēgļiem tiek sūtīts signāls, ka pasauli viņus nav aizmirsusi. Cerība ir. Jo daudzi no šiem cilvēkiem ir devušies uz Eiropu tieši tādēļ, ka ir zaudējuši cerību gan sev, gan saviem bērniem. Viens no fonda mērķiem ir atbalstīt uh, izglītības iespējas sīriešu bērniem. Karš nu jau ilgst piecus gadus, un šīs ir viens no traģiskākajām sakām. Valsts, kas, kam bija ļoti labi izglītības sasniegumi, um, 98, 99% um, cilvēku šajā valstī tātad bija apguvuši pamatizglītību, Un kādreiz viņi teica, es gribētu būt ārsts, es gribētu būt inženieris, bet tagad viņiem nav pat iespējas apmeklēt skolu. Un nu, tādēļ atbalsts iegūt izglītību, ko viņi ir pelnījuši, ir veids arī atbalstīt viņu ģimenes, palikt, um, palikt uz vietas un nevis pārvietoties. Šobrīd esam saņēmuši no deviņām dalībvalstīm, kas veiks iemaksas fondā, tie ir vēl papildus 32 miljoni eiro, un es ceru, ka būs uh, solījumu un tātad iemaksas gan no citām dalībvalstīm, gan arī no trešajām valstīm. Gribētu pateikties tām dalībvalstīm, kas jau ir veikušas iemaksas, un tā arī tām, kas ir sniegušas atbalstu UNICEF, UNHCR, Pasaules pārtikas programmai. Šis ir tiešām ļoti kritisks brīdis mums kā Eiropiešiem. Ir brīdis piecelties un īstenot mūsu apņemšanās parādīt pasaulē, ka Eiropa ir labuma spēks. Paldies! Liels paldies! Paldies, komisārs kundze! Tagad dosim vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmais runātājs ETP grupas vārdā - Böge Raimers. Lūdzu, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! komisārs kundze. Es esmu uzklausījusi jūsu teikto, bet tāpat laikā mani nevar tā vienkārši piemānīt. Jo ir skaidrs, ka uh, dzeloņš stiepļu žogi nebūs tie, kas atrisinās problēmas. Taču šodien mēs nevaram apgalvot, kas, kurš un kad uh, Uh, gūs labumu no šiem uh, fondiem. Nevajadzētu sevi maldināt. Mēs esam uh, nodrošināši, ka 1,2 miljardi no Eiropas uh, Savienības budžeta, varbūt upurējot kaut kādas savas prioritātes, tiks uh, tur ieskaitīti. Bet atcerieties, ko apvienotas nācijas sacīja Gutieres. Uh, 5000 cilvēku dienā ir nepieciešams cilvēkiem, eh, kas eh, uzturas eh, bēgļu nometnēs savas mītnes zemes tuvumā. Pārtiks programma. Oktobrī tur gan ir ieplūdes vairāk līdzekļu, taču to joprojām nepietiek Un e, jāceras, ka mēs netuvu neesam e, pietuvojušies Ziemassvētkiem. Un e, kas attiecas, jā, runātājs saka, ka viņam ir divas minūtes. Plus 10 seconds because you interrupted me. Un vēl viņš saka, ka viņam ir 10 sekundes, jo viņš tiks pārtrauc. Bet mēs nezinām, kādu īsti sadals mehānismu izmantot vai eh, tas būs 79. Eh, pants vai kāds cits. Un ļoti daudzas dalībvalstis ir atbildīgas eh, par līdzekļu trūkumu šajā fondā. Un mums ir svarīgi nodrošināt, lai šis fonda um, risinājums darbotos un mums tiešām ir nepieciešams uh, zināt, kas, kad, kur un cik, vai arī pretējā gadījumā Eiropas Savienība bankrotēs. Okay. Eh, Köszönöm eh, Böge úrnak, volt egy kis félreértés. Paldies Beigas kungam. Mēs acīm redzot eh, nesapratāmies, bet manos dokumentos bija rakstīts, ka jums ir atvēlēta pusotra minūte, bet, nu, es labprāt jums devu divu pusminūtes. Tagad vārds Garija Zabāls Rubijāls kundzei. Jums ir divas minūtes. Muchas gracias, presidentas. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, cienījamais ministra kungs. Es domāju, ka vairs nav iespējams aprakstīt vārdos šo krīzi, kas saistīta ar bēgļiem un tos izaicinājumus, ko tas izvirza Eiropas Savienībai gan no budžeta viedokļa, gan citādi. Es vēlētos runāt par budžeta apsvērumiem. Tad, kad komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, bija runa par 10 miljārdiem eiro, un eh, tagad ir eh, runa par 2,3 eh, miljārdiem. Es domāju, ka Eiropas Savienība tik tiešām ir īstenojusi centienus, lai rastu līdzekļus, lai tiktu krīzi. Uh, Bet jāsaka, ka šeit ir runa tikai un vienīgi par daļu, kas tiks piešķirta no Eiropas Savienības budžeta. Bet kā tad ir ar Eiropas Savienības dalībvalstu pienesumu? Oktobra Eiropadomē, un to atgādināja arī Šmita kungs, dalībvalstīm bija iespēja apņemties veikt savas iemaksas viena miljārda eiro apmērā. un arī piedalīties Eiropas Savienības humanās palīdzības sniegšanā, bet kas attiecas uz dalībvalstu iemaksām, tad mums pietrūkst vēl apmēram 2 miljārdi eiro. Taču nav tikai sliktās ziņas. Pavisam nesen komisija informēja, ka tiks iemaksāti 9,4 miljārdi eiro. Šie ir līdzekļi, kas tiks rasti no uh, soda naudām. Tas, protams, būs politiskais žests, kas e, būs ļoti nozīmīgs, ja 28 dalībvalsts apņemsies iemaksāt daļu no šīm iemaksām, lai samaksātu savu pienesumu šajā trasta fondā. Rīcībai ir jāatbilst solījumiem, jo tikai tādējādi mūsu rīcībā būs, iespēja, būs nepieciešamie līdzekļi. Paldies! Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku. Turpin priekšstādātāji tagad vārds eh, Kaļmēn kungam uz pusotru minūti. Mums visiem ir skaidrs, ka Eiropas Savienības dalībās, cenšoties tikt galā ar pašreizējo krīzi, ir spiests uzņemties savu atbildību nopietni, un tas nozīmē, ka mēs piekrītam šim priekšlikumam, kura mērķis ir paredzēt eh, Sīrijai un Āfrikas eh, kontinentam mūsu palīdzību. Tāpēc 2,3 miljārdi eiro ir um, diezgan liela summa, taču tā nav pietiekama. Tas ir uh, nepieciešams ne tikai no budžeta viedokļa, bet mums ir jādomā arī, cik efektīvi mēs varam šos līdzekļus izmantot. Mums ir jācenšas izmantot piešķirt šos līdzekļus pēc iespējas tuvāk tur, kur šī nauda tik tiešām ir nepieciešama, jo tādējādi mēs varam eh, padarīt mūsu rīcību efektīvāku. Proti, mums ir jārūpējas par to, lai cilvēkiem nevajadzētu doties tūkstošiem kilometru garā bīstamā ceļā. Mums vajadzētu viņiem palīdzēt pēc iespējas tuvāk tur, eh, tai vietā, kur viņi atrodas. Eh, tālāk par budžeta apsvērumiem. Tas, kas mums joprojām pietrūkst, mēs runājam tikai un vienīgi par um, naudu, bet mums ir nepieciešams arī uh, skaidrs priekšstats par to, kā Eiropas Savienība tik tiešām var īstenot šos pasākums ticam. Mums ir jāstrādā eh, pie ilgspējīga risinājuma. Mēs neatrisināsim šo krīzi tikai un vienīgi ar naudas līdzekļiem. Protams, nauda ir nepieciešama, bet ne tikai tās. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs uh, uh, pienācīgi izmantojam šos līdzekļus. Paldies! Paldies. Tagad vārds Deprei kungam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Vicepriekšsēdētājs kundze eh, un padoms pārstāvkungs. Es rūpīgi ieklausījos jūs teiktajā, bet jāsaka, nesadzirdēju to, ko vēlējos. Man šķiet, ka ņemot vērā situācijas smagumu, jūs nepietiekam novērtēju to. Nesenie skaitļi, kas tika publiskot no komisijas puses, runā par trim miljoniem papildu bēgļu turpmāko divu gadu laikā bet mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem un jāpasaka, kāda ir taisnība, jo e, šie nav patiesi skaitļi un nav patiesi arī rezultāti, kurus jūs sagaidat no pasākumiem, kurus jūs grasāties īstenot. Nu, labi, kas attiec uz fondiem, lai nu tā būtu, bet Sīrijai atvēlētie līdzekļi. Ja, protams, e, dalībvalsts iemaksās šos 500 uh, uh, miljonus papildus komisijas līdzekļiem. Viens miljards, lai gan ir tik liels skaits e, bēgļu kaimiņu valstīs un e, četri miljoni e, iekšēji pārvietotu bēgļu Sīrijā. Tā, tad mēs iztērēsim tikai miljardu tam visam. Nu, paraugieties uz šiem skaitļiem un izvērtējiet, vai tik tiešām no šī miljarda jūs nesagaidat pārāk lielus rezultātus. Un man būtu arī uh, vēlme teikt, ka ja mēs paraugamies uz instrumentiem, kas jau darbojas attīstības fonds, divpusējās sadarbības fonds, viens miljards Sīrijas fonda un viens miljards, nu, man šķiet, ka tās ir tikai ūdens pils okeānā. Jā, kaut ko tas mainīs, bet tikai eh, nelielā apmērā. Uh, Svarīgi būtu panākt to, lai Eiropas Savienība un dalībās definētu globālu stratēģiju un izmantot kopā visus instrumentus, lai saprastu, kā ar visu šo instrumentu kopumu mēs varam panākt labāku rezultātu nekā mums ir izdevies līdz šim. Un, protams, atvērts joprojām ir jautājums, kam mēs piešķirsim šos līdzekļus Turcijā, vai mēs tos dosim Erdoganam, kurš to pieprasa, vai arī mēs to piešķirsim dažādām specializētām organizācijām, kas sniedz atbalstu bēgļiem. Jā, sadarbībai bet ne eh, pakļāvībai. Paldies! Következő hozzászóló Niriada képviselő. Paldies! Vārds Niriādas kundzei uz pusotru minūtu. Snéir, kāmīdan fóda hāsavēr san blūfārtījucht. Kā par fjāsakarēr agas kurchige atā katienta agas kohāte. Paldies! Mums ir nepieciešama integrēta pieeja lai nodrošinātu humanitāro palīdzību, atbalstītu miera procesus un ilgspējīgu attīstību caurskatāmā satvarā. Mēs pozitīvi vērtējam elastību, bet jebkurā gadījumā šis finansējums ir pārāk mazs, lai nodrošinātu stabilitāti un humanitāro palīdzību tādās valstīs kā uh, Sīrijā, Turcijā un arī Āfrikas reģionos. Reizēm šķiet, ka mēs um, vairāk ieguldām šīs ēkas mēbelēs nekā cilvēkos. Tātad Āfrikas tresta fonds būtu jānosaka kā prioritāte. Eiropas Savienība ir galvenais donors šiem fondiem, un tādēļ ir svarīgi, lai komisija savās kompetencēs nodrošinātu, ka paplašināšanās ģenerāldirektorāts atbildētu par šiem jautājumiem, ierastos arī parlamentā un runātu par vispārējo stratēģiju attiecībā uz fondiem. Komisijai būtu jāizstrādā ikgada ziņojums par humanitāro palīdzību, ekonomisko ietekmi, soci socioekonomisko attīstību un a, projektu efektivitāti, kas iegūs finansējumu no šiem fondiem. Ir jābūt pilnīgai informācijai par struktūrām, kas izmanto šo fondu finansējumu un jānodrošina pilnīga atbilstība tam, a, pilnīga atbilstība Eiropas Savienības finanšu normām. Ir ļoti svarīgi, lai instrumenti būtu elastīgi, lai tie būtu efektīvi un ir jāpārliecinās par procesu demokrātiskumu un transparenci. Következő hozzászólunk, Hautala képviselő asszony. Tagad vārds Hautals kundzei uz divām minūtēm. President, I remember very well when uh, Paldies, priekšsētājs. Lieliski atceros, ka komisāra Georgievas kundze iepriekšējā reiz viesojās attīstības komitejā. Uh, pirms tam, kad viņi kļuva par vicepriekšsēdētāju, kas atbildīgi par budžeta jautājumiem. Un es lieliski atceros, ka jūs, Georgievs Tons, teicāt, ka ja mēs nerisināsim um, šīs problēmas saknes, neviens nespēs tikt galā ar tām izmaksām un ciešanām, uh, ko nesīs šī krīze. Un es domāju, ka jums bija pilnīgi taisnība, un es domāju, ka mēs visi redzējām arī uh, šo signālus. Es vēlos teikt arī, ka Es priecājos, ka Luksemburgas prezidentūra ir šeit pārstāvēt, jo Luksemburga ir maza valsts, bet ļoti konsekvents donārs un partners attīstības palīdzībā. Es domāju, jums nevajadzētu par to kautrēties. Proti par to, ka ir samazināta palīdzība attīstībai citās dalībvalstīs, un man ļoti žēl, ka mana valsts Somija arī ir samazinājusi par 42% savu atbalstu, savu palīdzību attīstībai. Arī komisārs Junkers teica, ka tas nav uh, normāli, ka dalībās samazina budžeta līdzekļus, kas paredzēti attīstības palīdzībai. Mums ir šie fondi, mums vajadzētu tos izmantot pēc iespējas labāk, bet man ir divi jautājumi. Piemēram, kad mēs tiekam, kas cenšamies tikt galā ar ārkārtas situācijām, kā mēs pieturēsimies pie uh, principa, kas paredz um, palīdzības efektivitāti, kā mēs um, ievērosim uh, savus principus, kas balstīti uz cilvēktiesību ievērošanu, kā mēs ievērosim to, ka netiek sadrumstalot šī um, palīdzība, lai arī cik lielā mērā mēs cenšamies no tā izvairīties. Protams, ka šie līdzekļi lielākoties nav jauni līdzekļi, un mums ir jāsaprot, ka tas viss notiks uz um, citu pasākumu un atbalstu rēķina. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs varētu nodrošināt šo trasta fondu uh, papildinošo efektu ar citiem fondiem. Paldies! Paldies. Tagad vārds Korāla kungam. Hey, eh, grazie, prezidente. Bene, sia il presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Junker kungs un Mogherini kundz, kā arī Georgievs kundze ir uzsvēruši vairāk kārt to, cik nozīmīgi uh, tikt uh, galā ar imigrācijas iemesliem. Es vēlos atgādināt arī par dalību valstu apņemšanos. Es varu citēt Fabricio de Andreju, kas um, teica, Eiropas Savienības sašūt, bet patiesībā nesniedz atbalstu. Šobrīd mēs runājam par publisko atbalstu attīstībai, bet patiesībā apņemšanās nav tikusi ievērot, solījumi nav tikuši ievērot, tie ir tikai vārdi. Uh, Šodien mēs runājam par trasta fondiem, kas gal galā ir līdzekļi, kas um, tiek ņemti no citiem fondiem, bet patiesībā tas viss izraisīs tādu, tikai tādu ietekmi kā metadons uh, toksikomānam. Tāpēc mums, ja mēs vēlamies pievērsties imigrācijas iemesliem, mums tik tiešām ir jāstrādā pie šīs problēmas saknes. Paldies! Paldies. Tagad vārds beigungam uz divām minūtēm. Komisārs Kunis, cienījamie kolēģi, mēs šorīt uzzinājām, ka uh, Sīrijas armijai visbeidzot ir izdevies izkļūt no aplenkuma, kurā tā atradās vairāk nekā divus gadus pie kvēras lidostas, mil strateģiski militārās lidostas, kas atrodas netālu no Alepas pilsētas, pilsētas moceklis. Es priecājos par šo izšķirīgo uzvaru cīņā pret islāma valsti, un es ceru, ka tas ir beigu sākums šai teroristiskajai organizācijai. Kopš Sīrijas konflikta sākuma Eiropas eh, vadītāji nav rīkojušies pietiekam pragmatiski. Viņi tikai pielējuši eļu ugunī, slēdzot savas vēstniecības un sniedzot atbalstu nemiernieku grupējumiem. Šā gada martā kopā ar kolēģi Mariju Kristīnu Arnotu es iesniedzu rezolūcijas priekšlikuma aicinot uzsākt diplomatiskās attiecības ar Sīriju, kas ir absolūts priekšnoteikums, lai atrisinātu šo konfliktu. Un uh, Nureiz man ir jāatzīst, ka Eiropas Savienība ir rīkojusies skaidri. Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Sīrijā nekad nav pārtraucis dialogu ar Sīrijas varas iestāžu pārstāvis, starp citu, Anisna Krūrkungs vairāk kārt uh, mēnesī viesojas Damasā. Kas attiecas uz palīdzību, kas jāsniedz Sīrijas tautai, man ļoti žēl, ka komisija balstās uz tādām organizācijām kā ārste bez robežām un iesaistās uh, kas ir vienīgā, kas iesaistās šajā zonās, kurās pie varas ir nemiernieki. Mums ir jāpalīdz tām organizācijām, kas strādā visā Sīrijā. Un te es domāju par sarkano krūstu, ANO aģentūrām, kas vairs nespēja uh, tikt galā ar šo krīzi un kurām pietrūkst finansējumu. Kas vēl vairāk, es aicinu jūs atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kā piemēram Œuvre d'Orient un SOS Christian d'Orient, kas ir brīvprātīgās organizācijas un strādā palīdzot tautai ne tikai Sīrijā, bet arī Irākā, Libānā un Jordānijā. Šīs organizācijas, kas ir zināmas un pazīstams, ir paveikušas ievērojumu darbu pateicoties dialogam, kur tās ir izveidojušas ar vietējo varas iestāžu pārstāvjiem, iedvesmojoties no viņu pragmatisma. Paldies! Tagad vārds Balcaukungam. Elnök asszony, köszönöm a szó. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runājot par migrācijas krūzi, krīzi, lai mēs to varētu atrisināt, tad mums vispirms ir jācīnās pret cēloņiem. Un tieši tādēļ mums vispirms ir jānodrošina sadarbība uh, starptautiskajā jomā, īpaši pēc arābu pavasara. Nu, protams, ka tas ir pozitīvs lēmums veidot šos trāsta fondus un uh, nodrošināt to, lai bēgļi varētu atrasties pēc iespējas tuvāk uh, savai uh, dzimtajai zemei. Mums ir jānodrošina arī Eiropas robeža aizsardzība, īpaši jūras robežas aizsardzība Grieķijā. Uh, un mums ir jāizmanto uh, noteikti līdzekļi, lai uh, aizsargātu savus robežas, piemēram, tādu, kā izmanto Ungārija, jo Eiropas identitāte un kultūra ir jāaizsargā un jāsaglabā. Paldies! Līdz ar to uh, frakciju pārstāvi runātāji ir beiguši uzstāties un dod vārdu individuāliem eh, runātājiem. Un tālāk uzstājas eh, Palsaukungs. Jā, 9 eh, miljārdi eiro ir paredzēti no Eiropas Savienības budžeta, un šie līdzekļi nav ieplānoti, un tie nav jauni līdzekļi. 2,3 eh, miljārdi ir paredzēti um, iegūt no soda, dažādu sodu un sankciju samaksas. Un dalībvalstīm ir jādod arī savs eh, pienesums, un bez eh, īpašas piepūles un eh, bez tā, ka dalību valstīm būs jāatrod līdzekļi arī savos uh, budžetos, nebūs iespējams uh, piepildīt tos fondus ar nepieciešamajiem līdzekļiem. Un faktiski šī te uh, krīze, zināmā mērā, piespiež mums rīkoties, un mums ir jārisina problēma tās saknēm. Eiropas eh, institūcijām ir visām jāpieliek eh, pūles, lai nodrošinātu labāku nākotni šiem cilvēkiem, labāku izglītību. Vienmēr, protams, ir labāk eh, cīnīties ar, tātad risināt cēloņus, nevis cīnīties ar sekām. Paldies! Paldies, Fernandes kungs. Jums ir zilās kartas jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Kalvarn kungs, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos jautāt kungām, vai nebūtu labāk šobrīd Mm, rīkoties tā, kā to dara apvienotā karaliste, kas e, bēgļu nometnēm Turcijas tūmā ir iedevušas vairāk līdzekļus kā visas citas e, valstis. Uh, un vai nebūtu jāatļauj dalību valstīm to darīt pašām tieši, nevis caur Eiropas Savienību, kas šo naudu izšķēdēs kā vienmēr. Uh, Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Fernandes kungs, vai jūs varat atbildēt? Paldies, nu jāsaka, ne tikai apvienotā karalista, arī citas valstis ir piešķīrušas līdzekļus. Un šīm dalību valstīm ir uh, tiesības pieņemt lēmumus par to, kā šie līdzekļi tiek uh, izmantoti, un nodokļu maksātāji uh, katrā dalību valstī ir tie, kas dod iespēju uh, piekļūt vai piešķirt šādus līdzekļus. Un ir skaidrs, ka līdzekļi ir atbilstoši jāuzrauga, uh, to sadalījums ir uh, jāuzrauga un tam ir jābūt efektīvam, un fondi ir atbilstoši jāpārvalda. Paldies, un uh, nākošais, ka ir kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Šmitkungs, viceprezidents Georgios kundze. Iedomājieties kādu brīdi, kādu pacientu, kas eh, guļ pie psihiatru uz dīvāniņu un saka, ka Nāk ar tad, kad es esmu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājs eh, un esmu Brīselē un tiekos ar kolēģiem eh, padomē, eh, tad es sev pašam pieprasu mm, piešķirt līdzekļus dažādiem fondiem, lai varētu atrisināt bēgļu krīzi. Bet tad, kad es atgriežos savā uh, Uh, valstī, tad es savējiem savukārt saku, nu nekas, tas jau tikai tāds, tā ir tikai tāda nodoma deklarācija un tā nav saistoša, un es to varu uh, ignorēt. Tu, nu, ko psihiatrs darīs, parakstīs man zāles vai terapiju. Nu, šī anekdote apraksta to, kas realitātē notiek Eiropā. Eiropas uh, pārdome rekomendē veidot visādu strāstu fondus, lai cīnītos pret uh, bēgļu krīzi, bet dalība valstis nekā nereaģē vai piešķir nepietiekamus līdzekļus, bet ar to iegūst eh, balsi šo līdzekļu sadalīšanā. Un turpinās Eiropas eh, Savienībā. Un 15. gadā mm, komisija eh, dod atlaidi par 8 miljardiem dalību valstīm, un tas ir 100 reiz vairāk nekā 82 miljoni, ko Padome eh, vēlas rezervēt 2016. gadā kaut kādiem negaidītiem notikumiem vai notikumu pavērsieniem bēgļu krīzē, bet es gribu teikt, ka vajadzētu runātājs tiek, diemžēl, pārtraukts. Paldies! The next speaker is Mr. Ožog. Nākošais runātājs uh, Ožog kungs. Priekšsēdētāji, eh, komisārs kundze, Eiropas Savienība ir izveidojusi trasta fondus, kuru mērķis ir nodrošināt stabilitātes, eh, stabilitāti šajā reģionā un labāk pārvaldīt imigrācijas eh, plūsmu. Trasta fonds ir instruments, kas tiek izmantots attīstības palīdzības kontekstā, lai uh, labāk piesaistīt šos līdzekļus no dažādiem iemaksātājiem. Eiropas Savienība jau ir paredzējusi diezgan liels līdzekļus, bet sagaida šobrīd, uh, lai Eiropas Savienības dalībvalsts apņemtos iemaksāt šajā fondā. Diemžēl tās to nav darījušas, tāpēc es vēlētu zināt, ko Eiropas komisija darīs, lai mainītu šī situācija. Un otrakārt, dalībvalsts apņemsies piešķirt arī līdzekļus citām programmām, piemēram, pārtiks palīdzību, tāpēc ir jautājums par to, kā šie jaunie trasta fondi sasaistīsies ar programmām, kas jau šobrīd tiek izmantotas. Paldies! Paldies, Ožoks eh, kungām. Tagad vārds eh, Peržākundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Sīrijas fonda mērķis ir piešķirt palīdzību jauniešiem, nodrošināt pārtikas drošumu un uh, citus aspektus. Es par to priecājos, bet kas attiecas uz Āfriku, tad mums ir jācīnās pret imigrācijas cēloņiem. Proti, mums ir jāizveido, mums ir jāīsteno uh, hartums process, sadarbojoties arī ar sliktākiem režīmiem pasaulē. Tā skaitā, piemēram, Sudāna, kas joprojām uh, organizē uzlidojumus pats savai iedzīvotājiem. Uh, Eritreja, kas ir pilnīgi katastrofālā situācijā. Eiropas Savienība importē um, saules paneļu šajā reģionā. Bet jāsaka, mēs saskaramies ar milzīgu cilvēku uh, tirsniecību, kā par to liecina arī ANO ziņojumi. Šie līdzekļi tiks ņemti no um, attīstības palīdzības, to saprot arī Āfrikas uh, valstu vadītāji. Runa ir par cīnisku rīcību, un Eiropas Savienība joprojām pagriež muguru saviem pienākumiem attīstības palīdzības jomā. Paldies! Köszönöm, eh, következő hozzász. Liels paldies! Tagad vārds Valero kundzei uz pusotru minūti. Tak, fru talman. Varje liv som går förlorat på vägen till Europa. Liels paldies, priekšsēdētāji! Ik viena dzīvība, kas tiek zaudēta ceļā uz Eiropu, ir dzīvība par daudz, neatkarīgi no tā, kāda ir iemesla, kādēļ bēgat no savas valsts, neatkarīgi vai bēgat no kara Sīrijā vai nabadzības Āfrikā. Un, kā jau teica arī ministrs Šmita kungs, dzeloņdrāšu žogi neapturēs bēgļus, tie neapturēs arī migrantus. Nu, cilvēki varbūt uh, iekļūs, bet uh, mēs viņus sūtīsim atpakaļ bet jebkurā gadījumā šie cilvēki atgriezīsies, ja vien mēs necīs, necīnīsimies ar iemesliem, kādēļ cilvēki bēg no savām zemēm. Un tādēļ, manuprāt, mums ir jārīkojas pēc būtības. Lasot padomas lēmumu no 20. oktobra, man bažas rada tas, ka tur lielā, pārāk lielā mērā ir koncentrācija uz aspektiem, kas saistīti ar migrāciju, ar uh, Uh, šķēršļu radīšanu uz robežām, un pārāk mazā mērā ir centieni nodrošināt, ka situācija šajās izcelsmes valstīs uzlabojas. Tad es baidos, ka mēs uh, nepietiekamu uzmanību pievēršam ilgtermiņam un arī finansējumu aizvirzām no ilgtermiņa attīstības uh, jomas un pārvirzām vienkārši uz robežu drošību. Vēl kāda problēma saistībā ar budžetu, kā jau minēja vairāk kolēģi, ir daudzas valstis, kas šobrīd samazina savas iemaksas un bēgļu uzņemšana Eiropā tiek uzskatīta par atbalsta palīdzību. Paldies, Gila kungs, lūdzu, vienu minūtu. Paldies. Problēma ka masu migrācija ir jārisina pēc iespējas um, tuvāk problēmas izcelsmei, un esam aicinājuši valstu valdības nodrošināt globālu risinājumu izcelsmes valstīs vai arī kaimiņu valstīs. Bet kamēr Eiropas politiskās iestādes mēģina izmantot vienkārši vēl vienu krīzi, lai uh, iegūtu papildus naudiņu no smagi strādājušiem britu nodokļu maksātājiem, mēs teiksim nē. Eiropas budžetā, budžetā jau tāpat pietiek uh, naudas, un ja mēs to beigsim tērēt nevajadzīgiem liekiem projektiem un šos ļoti smagi nopelnītos līdzekļus veltīsim uh, vērtīgiem projektiem, tad varbūt sabiedrība atgūs uh, uzticību ārvalstu palīdzībai. 500 miljoni mārciņu, 100 publikācijām un 1000 video un um, multenēm un citām uh, tātad izglīti, kā ar izglītību saistītiem līdzekļiem ir vienkārši lieki. Uh, tā vietā, lai nodarbotos ar propagandu, Eiropai vajadzētu rādīt piemēru un šo finansējumu šādā veidā tērēt vērtīgiem pasākumiem, lai atrisinātu bēgļu krīzi. Paldies! Kapelas kundze, nākamais runātājs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem, ministra kungs, komisārs kundze. Pirmdien notika īpaša m, mm, Eiropas Savienības iekšlietu ministru tikšanās, lai runātu par imigrācijas krīzi, bet ar to nepietiek. Lai tiktu galā ar šo lielāko krīzi, ar kādu Eiropas Savienība ir um, saskārusies. Arī komisijas pasākumi um, noteikti neveicinās to, ka mēs ilgspējīgi atrisināsim šo uh, krīzi. Nav uh, patiesas aizsardzības pie Eiropas Savienības ārējām robežām, Frontexam nav pietiekami daudz līdzekļu un pārāk ierobežots mandāts, tāpat arī um, pārvietošanas programma, kas paredz uh, 150 tūkstoši iedzīvotāju uh, um, imigrantu pārvietošanu, nav pietiekama. Un, uh, Es priecājos par šiem fondiem, kas tiek izveidoti, bet nav skaidrs, cik daudz līdzekļu tiks piešķirts, tāpēc tā nav ilgspējīga situācija, kas ļaus atrisināt krīzi. Mums vajadzēja strādāt jau ātrāk un um, censties risināt šo programmu. Pietrūks līdzekļi arī pārtiks programmai. Jā, pie Austrijas robežām ir tūkstošiem cilvēku, kas šobrīd cenšas iekļūt Eiropas Savienībā. Runātāji tiek pārtraukta. Epitideos, kaip, mm, Nākamais runātājs Epitidējos kungs. Lūdzu, vienu minūti. Στα πλαίσια της αντιμετωπίσεως ε, του προβλήματος... Paldies. Lai cīnītos ar migrācijas problēmu, kas ir saistīta ar Sīrijas krīzi, kā arī migrācijas plūsmām no Āfrikas. Eiropas Savienības dalībvalstīm būs jāsavāc vairāk nekā 500 miljonu eiro. Bet ja mēs um, uzskatām, ka šī naudiņa atrisinās problēmu, tad mēs sevi mānām. Bēgļi un migranti vēl aizvien ieradīsies Eiropā un būs papildus nepieciešams finansējums. Un, um, Eiropieši, tajā skaitā arī Grieķi, tajā pašā laikā cieši no taupības pasākumiem, kas tiem uzspiesti. Un turpinām vienkārši pastāvīgi finansēt nelegālos migrantus. Ja vēlamies cīnīties ar šo problēmu, mums jārisina iemesli, problēmas cēloņi. Vispirms ir jāpieliek punkts kariem šajās valstīs, un tad uh, finansējums jāpiešķir izcelsmes valstīm, lai tās būtu ekonomiski attīstītas, un lai šīs uh, valdības nepieļautu migrāciju uz Eiropu tā sauktie hotspots centri būs uh, jāveido izcelsmes valstīs, nevis um, gala mērķa valstīs, un tad uh, Turcijai nebūs jāsūt tūkstošiem migrantu uz Eiropu. Paldies, Štierkungs, lūdzu. Pusotra minūte. Uzvažo predsjednice Europski parlament od početka zagovara. Priekšsēdētāji, Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis visaptverošu pieeju migrantu krīzes problēmai. Un tieši tādēļ mēs pozitīvi vērtējam jauno fondu Āfrikai, kas būs balstīts uz jau esošā Sīrijas fonda. Un, ja sagaidām valetā konstruktīvas debatas, tajā skaitā arī vienošanās par uh, migrantu atpakaļ uzņemšanu cilvēkiem, kam netiek piešķirts patvērumu meklētāju un bēgļu status. Mums ir um, no, nu, jāparāda, ka nopietni esam noskaņot attiecībā uz finansējumu iegūšanu Āfrikas fondam. Dalību valstīm ir jārāda, ka tās ir iesaistīties. Jo īpaši um, šobrīd, kad uh, ir noteikts, ka mērķa summa ir 1,8 miljārda eiro, kas ir jāpārdala no citām budžeta kategorijām. Manuprāt, ir jāuzsver fonda efektivitāte, kā arī atbalsta palīdzības efektivitāte. Un sagaidām, ka komisija mums tomēr sniegs visaptvarošu informāciju par finansējumu, izmantotā finansējuma efektivitāti. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas nekalpo par alibi. Mums jāpārliecinās, ka fondos ir pietiekami daudz līdzekļu. Paldies! Liels paldies jums! Tagad vārds Tomā kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Mēs saskaramies ar nebijušu situāciju. Es domāju, ka mēs noteikti atsauksimies vēlreiz un vēlreiz uz uh, komisijas priekšsēdētāju teikto. Un mums ir jāizteno tādu pasākumu, kas ir uzdevuma augstumos. Un um, komisija ir paredzējusi izveidot mandātu fondu, kur izveidošanu atbalsta arī parlaments, bet šis fonds rada vairākas problēmas. E, pirmā problēma ir saistīta ar dalību valstu solījumu nepildīšanu, un otra problēma ir saista, ka e, šie līdzekļi, kas paredzēti ceturtajā sadaļā, ir, nav pietiekami, līdz ar to mums nepietiks līdzekļi. Tāpēc ir jārada instrumenti ārpus Eiropas Savienības budžeta, uh, un uh, tie noteikti ir pietiekami jākontrolē demokrātiskā veidā. Kas attiec uz daudzgadu finanšu schēmu, tā ir um, nepietiekama un Eiropas Savienības uh, pasākums nav izdevams, iespējams īstenot. Šī krīze ne tikai turpināsies, bet noteikti saskarsimies ar citām krīzēm. Ja mēs vēramies rīkoties ticami, mums ir jāpārskata daudzgadu finanšu schēma. Paldies! Paldies! Tagad vārds Marijas kungam uz vienu minūti. Jā, proedrē, tu man bija ķaļi forāsti netusā. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jau iepriekš esam teikuši, ka Grieķija nevar tikt galā ar papildus bēgļiem un migrantiem. Grieķijas salas Egejas jūrā ir pārpludinājuši nabaga Sīrijas bēgļi. Ko dara Eiropas Savienība? Eiropas Savienība uh, pilnīgi smieklīgas naudas summas piešķir Grieķijai, lai atrisinātu šo problēmu, tīri balstoties uz sapratnes memorandu. Tā vietā, lai draudētu Turcijai, lai aicinātu Turciju pielikt punktu cilvēku kontrabandai un tirzniecībai. Kamēr tas nenotiks, nebūs nekāda cerība. Ir jāizveido šī centrālie punkti Turcijā un citās trešajās valstīs, un ir jātiek vaļā no Dublina 3 regulējuma, lai mēs tomēr veiktu migrantu sadalījumu um, Eiropas Savienībā balstoties uz IKP, uz labklājību, un ir jāpiešķir atbilstības palīdzība Āfrikai un attiecīgajām valstīm, lai nodrošinātu, ka migrācijas krīze beidzas un arī Sīrijas krīze jārisina. Paldies! Megadoma sūt, Mr. Wolf. Uh, Liels paldies, Wolfa kungam lūdzu vārds. Pusotra minūte. Doesn't, is it working? Okay. Thank you, Madam Speaker. This year, 1. Point... Liels paldies, priekšsēdētāji. Šogad 1,3 miljoni migrantu un patvērumu meklētāju ieradušies Eiropā. Nākamajā gadā aplēs, ka šo cilvēku būs 3 miljoni. Eiropas Savienības risinājums ir veidot tresta fondu, kur būs daži miljārdi eiro, lai mēģinātu atrisināt Āfrikas problēmu, nu, kā mums tā šķiet, kā tā ir. Āfrikas problēma, ko radīs atbalsts režīma pārmaiņām. Uh, Libānā un Sīrijā, Āfrikas problēmu, ko rada um, tarifi, kas neļauj konkurēt Āfrikas uzņēmumiem. Šī Āfrikas problēma, kas atbil, atbalsta valdības, kas terorizē savas tautas. Eiropas Savienība nav nekāds Āfrikas draugs. Eiropas Savienība nav Āfrikas tautu draugs. Eiropas Savienība nav draugs šī kontinenta potenciālam būt ekonomiskam spēkam. Eiropas Savienības prokoloniālās politikas tikai Uh, pasliktina šī kontinenta izredzes izdzīvot. Tie kaitē Āfrikas uh, iespējai rūpēties par savām tautām. Ir tiek noteikti 7,5% tarifi, um, uh, tātad um, grauzdātāji kafietīri, lai aizstāvētu Vācijas kafijas ražotājus. Un, kā teica Daniče kungs, Afrika, afrikāņiem nav nepieciešams zivis dāvanās, bet makšķere un piekļuve uh, ezeram, lai izdzīvotu. Paldies! Gabriela következik kettő percben. Paldies, nākamā runātāja Gabrielas kundze. Paldies, priekšsētāji, cienījamā komisārs kundze, cienījamie kolēģi. Trasta fonda izveidošana Āfrikai ir novatoriska pieeja, bet mums katreiz ir jāatceras, ka ir bijuši 11 Eiropas Savienības attīstības palīdzības fondi, un ar tiem nav izdevies novērst krīzi, kur mēs piedzīvojam šobrīd. Tāpēc Mums vajadzētu bez mitas censties rast atbildi uz jautājumu, kāpēc. Es te redzu vairākus iemeslus. Jā, mums ir nepieciešams saprāt, saprātīgs finansējums. Vispirms mums ir nepieciešams pietiekams finansējums, kas būtu pārdomāts un saprātīgs. Mums ir jābūt piesardzīgi. Padarīsim šo fondu par patiesu. Um, daudzu publisko un privāto donoru fondu un padomāsim par to, kā mēs varētu ar šo fondu panākt vispārējais rezultāts. Otrakārt, mums ir jānostiprina šo valstu kapacitāti, lai uh, viņas labāk tiktu galā ar nākotnes krīzēm. Tālāk uh, ir jādomā par to, kā, š, ko šis fonds dos vairāk nekā iepriekšējie fondi un instrumenti. Un visbeidzot, kas attiecas uz rezultātiem, ja mēs vēlamies palielināt palīdzību, aizsardzības efektivitāti, tad ir pienācis laiks pateikt, ka mums ir jāsamazina prioritāšu skaits, lai tās būtu mēķiecīgas. Mums mm, ir jā, jācenšas panākt to, lai mūsu partneri būtu apņēmības pilni īstenot, pas, e, panākt rezultātus un praksē. Uh, visbeidzot, ir jāpanāk tas, ka dalībvalstis izpilda savus solījumus, bet mēs nevaram pieprasīt no partneriem Āfrikā vairāk, ja mēs paši um, ar darbiem nepierādām to, ko sakām ar vārdiem. Mums ir jāizdara secinājumi no, nāku, no pagātnes un mums ir nepieciešama sadarbība ar Āfrikas valstīm. Paldies! Paldies, uh, Gabriels kundzei! Kabankungs vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu. Vai piekritīsiet atbildēt uz to? Kabankungs, jums vārds. Priekšsēdētājs kundze, es vēlējos kundzei jautāt. Eiropas Savienība ir tik bezjēdzīgi rīkojoties ar naudu. Mēs 20 gadus te cenšamies skatīties, kā to pārvaldīt, un esam radījuši vissliktāko uh, aģentūru pasaulē, e, kas e, sadala līdzekļus un tā tālāk. Vai nebūtu labāk, lai nacionālās valstis pašas tieši kā Francija vai apvienotā karalists patiešo dotu naudu dažādiem šiem tiem projektiem? Kāpēc tā ir jādod Eiropas Savienībai? Priekš kā mums vajag vidutāju? Gabriels Kondz jums vārds atbildē. Paldies par šo jautājumu. Divas lietas. Vispirms es uzskatu, ka, ja mēs neesam izdarījuši secinājumus no šīs krīzes, proti, ja mēs pirms vairākiem gadiem būtu rīkojušies kopā kā Eiropas Savienība, tad šī krīze nebūtu piedzīvojusi tādas dimensijas un apmērs, kā mēs redzam šobrīd. Tātad uz pirmo, ne, es piek, nepiekrītu jūsu pieeja. Un otrkārt, mums ir jāparaugās arī uz skaitļiem, kas parāda, uh, Eh, cik lielā mērā eh, noteikti indikātori ir uzlabojušies tieši pateicoties Eiropas Savienības piešķirtiem eh, atbalstam. Mums ir mazāk nabadzības, mazāk bērnu, kas dzīvo trūkumā, labāk veselības aprūpas sīvētēm un pārējiem iedzīvotājiem, un tāpēc ir jāturpina. Jā, to, nav, to paveikt nav viegli, bet tāpēc, ka pēc kā, pāris gadiem mēs piedzīvosim rezultātus. Un vienoti mēs noteikti esam spēcīgāki nekā katrs atsevišķi. Paldies! Paldies! Jums, protams, ir tiesības uz atšķirīgu viedokli, un jūs varēsiet to visu apspriest vēlāk. Tagad vārds Guerrero kungam uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu tikai piekrist um, um, tiem mērķiem, kurus mēs vēlamies sasniegt ar šī fonda izveidošanu. Ikdienas ir arvien vairāk imigrantu, ikdienas ir vai, arvien vairāk pārvietot iedzīvotāju, un, diemžēl, nav pietiekamā finansējuma, lai tiktu galā ar šo problēmu. Finansējums samazinās, un mēs neesam spējīgi uzņemt uh, tos cilvēkus, kuriem tas ir nepieciešams. Šo fondu izveidošana ir apsveicama, ja tas nodrošinās labāku koordinēšanu, ja tas nodrošinās labāku pārskatāmību pār finansējumu un jo īpaši efektīvāku pārvaldību. Uh, papildināt vienam otru. Lielākā daļa šo fondu nāk no citiem fondiem, fondiem, kas jau ir tikuši izveidot un paredzēt līdzīgiem pasākumiem. Cits starpā komisija ir atbildējusi uz jautājumu, ja mēs paraugamies uz šīm iemaksām, um, kuras dalībās grasās um, maksāt, tad mēs redzam, ka skaitļi neatbilst uh, Eiropas Savienības vērtībām, ka tā apgalvo, ka tā noteikti palīdzēs tiem, kam palīdzība ir nepieciešama. Tāpēc šobrīd mums ir jādara viss iespējamais, lai tie būtu papildu fondi, nevis alternatīvi fondi citiem fondiem, kas jau pastāv. Būsim godīgi. Sakot, ka vēlamies palīdzēt tiem, kas bēg no kara un uh, bada, uh, Mums ir jārīkojas atbildīgi, ir jābūt nepieciešamiem līdzekļiem. Paldies! Paldies, komisārs kundze, jūs vēlāk varēsiet atbildēt uz šo jautājumu, bet tagad došu vārtu Bēsijas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi skaidrs, ka palīdzības komanda, eh, programma Sīrijai ir apsveikama. Uh, un ir jānodrošina tas, lai eh, bēgļu nometnēs eh, pietiktu eh, pārtikas. Un mums ir jādod savus pienesums, ja ANO līdzekļu pieplūdums ir samazinājies. Vācijas valdība lielā mērā ir ignorējusi šīs problēmas iepriekš. Un tas, ka Turcija ir. Um, Turcijai piešķirti ļoti eh, devīgi līdzekļi, nu, uz to vajadzētu ļoti rūpīgi skatīties, jo gadiem ilgi Turcija ir pasliktinājusi cilvēku tiesību situāciju savās valstīs. Nu, un kas attiecas eh, uz jums, eh, ju, uz Junker kunga teikto, un tos, to, ko sacīja Tuska kungs attiecībā uz ārēju robežu aizsardzību, mums pašiem ir jāņem rokās situācija Eiropas Savienībā un at, atsevišķas eh, valstis, kas piekop sava veida eh, hipiju kultūru un tam līdzīgi mēģinot eh, atrisināt situāciju. Paldies, un Kristoforu kungs ir nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka neviens neapstrīd faktu, ka ir nepieciešama solidaritāte un palīdzība, lai tiktu galā ar bēgļu krīzi. Es nedomāju, ka šeit ir kāds, kas uzskata, ka mums nevajadzētu izrādīt solidaritāti. Un es domāju, ka dalībvalsts un Eiropas pilsoņi ir vienīgie, kas tādu īstu solidaritāti ir izrādījuši. Bēgļu krīze nav tikai Eiropas Savienības problēma, tā ir starptautiska problēma, un tāpēc ne tikai Eiropas Savienībā ir jāizrāda uh, izpratne, un pārējie var vienkārši to noraudzīties no malas Eiropas Savienība mēģina darīt visu, lai rastu līdzekļus, lai palīdzētu, bet eh, nav pieņemama, ka nav startautiska fonda, eh, lai risinātu krīzi. Tajā ir jāiesaista visas pasaules valsts. Uz šo brīdi, eh, kad mēs par to runājam, Ārābu valsts ar milzīgiem investīciju fondiem netērē ne centa no savas milzīgās naftas peļņas, lai tiktu galā ar krīzi Un tad, kad e, daudzi saka, ka Eiropas Savienība neko nedara, tad tas ir netaisni. Jā, protams, varbūt, ka mēs varētu rīkoties labāk, bet Eiropas Savienība ir vienīgāks vispār kaut ko šeit lietas labā ir dar darījusi. Neesmu aizspriedumains, bet es domāju, ka nepieņemam, ka tādas valstis kā Turcija, rīkojas tā, kā tā rīkojas. Citas vidusjūras valstis cenšas situācijai palīdzēt, bet uh, Turcija vienkārši eksploatē bēgļu krīzi savā labā un eh, cenšas eh, tirgoties, lai saņemtu kaut ko pretī. Un tas ir spēlējis negatīvu eh, lomu un destabilizējis reģionu. Ir zilās kartītes jautājums jums no Valfas kunga. Lūdzu, Valfas kungs, jums vārds. Jā, es priecājos, ka jūs atbalstāt koncepciju, bet šis nav Eiropas Savienības jautājums, šis ir globāls jautājums. Es eh, esmu izvērst kampaņu jau zinām laiku par to, ka apvienotajām nācijām vajadzētu iesaistīties. Es domāju, ka apvienotās nācijas ir ļoti neatbilstoši rīkojušās, vēl līdz šim nesasaucās starptautisku konferenci, lai risinātu šo problēmu. Uh, globālā jomā paļaujoties tikai uz Eiropas Savienību. Kristoforu kungs jums uh, vārds atbildēja. Jā, protams, ka es jums piekrītu. Eiropas Savienība uh, ir pelnījusi labas atzīmes par solidaritātes izrādīšanu. Mēs atbalstām to, bet uh, apvienotajām nācijām vajadzēja uzņemties iniciatīvu. Un ir citas valstis, kuras ir absolūti pasīvas un nemaz neiesaistās. Arī tām būtu jāiesaistās, vismaz finansiāli palīdzot. Uh, Uh, mums nav Amerikas kontinenta, mums nav Krievijas, uh, nav bagātu, bagāto uh, Arābu valstu. Uh, tas viss nogaida un skatās, ko darīs Eiropa, bet man liekas, ka ir jāvēršas arī pie citām starptautiskajām institūcijām, lai arī tās izrādītu izpratni par bēgļu krīzi un tās cēloņiem. Uh, Nākošais runātais Halit kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, apsveicu to, ka Valets samits ir pieņēmis lēmumu par jauno fondu izveidošanu. Eh, Āfrikai un Sīrijai. Paldies uh, budžeta iestādēm par sadarbību šajā jomā. Un uh, 14. oktobrī mēs arī kā parlaments nobalsojam par līdzakļu uh, eh, piešķiršanu šim fondam. Sociālistu un demokrātu grupas vārdā es gribu teikt, ka šeit būtu nepieciešams meklēt jaunu uh, slīdzekļus. Nevajadzētu vienkārši pārvietot uh, citām programmām uh, adresētus līdzekļus. Un, protams, arī starptautiskie ieguldījumi būtu apsveicami. Katrās debatēs Eiropa tiek kritizēta, jā, ir tiesa, ka sākotnēji dalība valstis, kas eh, vēlējās sniegt ieguldījumu, ir tikai nedaudzas valstis, piemēram, Itālija. Bet eh, galu galā mūsu mērķis ir domāts par tiem, eh, kam šī palīdzība ir domāta. Jāsaka, ka daudz bēgļu atrodas uh, tuvu Sīrijas eh, robežām. Uh, viņi dzīvo šausminošos humanitāros apstākļos, un mums ir uh, jāskatās, lai palīdzētu viņiem, bet jāpalīdz arī tām kopienām Eiropas Savienībās, kurās nonāk šie bēgļi un kuras ir trauslas. Mēs, protams, meklējam īstermiņa risinājumus, bet šie trust fondi, protams, ir uh, ilgtermiņa uh, risinājums. Paldies, nākamais runātājs Karas kungs. Priekšsēdētājs kundze, eh, komisārs kundze, dāmas un kungi. Uh, cilvēki, kuriem bēgšanas risks uh, ir um, mazāks nekā uh, cerības mājās, dodas ceļā, jo um, Eiropa viņiem ir cerība. Un Eiropas Savienības dalībās ar šo uh, cerību apējas, apietas diezgan nepiedienīgi. 2,3 miljārdi tiek solīti un 120 miljoni ir tas, kas tiek um, patiesībā maksāts. Tas ir apkaunojoši. No šiem līdzekļiem mums ir jāapmaksā nepieciešamie izdevumi un jācenšas investēt uh, robežu apsardzē un cīnoties pret problēmas saknēm. Bet, acīm redzot, dalībvalsts nesaprot, ko tās dara. Paldies, Kāras kunga. Nākamā runātājas Pirakī kundze. Kirjā proedre, kirjā antiproedre des Europaikīs Epitropīs, kirjā Georgi. Priekšsēdētājs kundze, Gorgievas kundze. Grieķija uzņem bēgļus Lesbos un Kos salās, un viņi redz bērnus, kas um, ikdienā noslīkst, un tad viņi jautā, ko dara Eiropas Savienība. Atbilde - Eiropas Savienība dara daudz ko, bet savā dzīvē esam atbildīgi ne tikai par to, par to, ko nedaram. Sīrijas un Āfrikas fondu finansējums ļoti kavējas. Tādēļ gribu jautāt, šie brīvprātīgās iemaksas, ko valsts solās veikt, vai tur ir kaut kāda termiņa noteikti? Atbilde nē, kad šī naudiņa tiks iemaksāta, neviens nav atbildējis. Kā mēs nodrošināsim, ka finansējums tiek palielināts? Vai esam ņēmuši vērā to, ka 9,4 miljardi eiro tagad uh, tiek no budžeta pārskaitīti atpakaļ dalībvalstīm? Varbūt šo naudiņu varētu piešķirt šiem mērķiem? Un treškārt, kā īstenosim un nodrošināsim uh, to trešo valstu, kas saņem finansējumu, uh, tātad savu pienākumu īstenošanu, piemēram, Turcija, kas saņem 3 miljārdus pirms pievienošanās atbalstā. Mums jārīkojas tagad, kā mēs to nodrošināsim, ja ne, tad um, skepse pret Eiropu būs tikai zels un plauks. Paldies! Köszönöm képviselő asszony. Azt... Liels paldies! Gribētu tikai teikt, ka jautājums tiešām svarīgs, bet ir svarīgi iekļauties arī jums atvēlētajā runāšanas laikā. Protams, būtu jauki, ja mums būtu papildus laiks uh, runāt um, un izklāstīt argumentus, bet, nu, diemžēl nav Murišana kungs vienu minūti. Liels paldies uh, priekšsēdētājs kundze, komisāri, kolēģi. Eiropas Savienības budžets ir daļa no risinājuma, lai pārvarētu bēgļu krīzi. Esam to parādījuši ātri pieņemot uh, Uh, septīto budžeta grozījumu projektu šogad, bet grozīts budžets nav labākais veids, kā risināt šādu krīzi un negaidītu notikumu attīstību. Tā vietā mums ir jādefinē mūsu politiskās prioritātes pienācīgā veidā, veidojot nākamā gada budžetu, un tur jāpiešķir pietiekams finans, finansējums. Citādi Eiropas Savienība atkal būs negatava un nebūs um, spējīga reaģēt uz krīzi tieši kā šovasar. Tam ir jābūt pilnīgi skaidram, tas jāsaka skaidri dalībvalstīm arī sārunu gaitā, sarunas, kas šobrīd notiek par nākamā gada budžetu. Komisārs, kundze, ministri, ministra kungs, aicinu jūs nodot šo vēstu arī dalībvalstīm, līdzīgi kā arī Kālas kungs iepriekš aprakstīja. Šie divi fondi tiešām ļoti svarīgi, jo tikai uzlabojot reālo situāciju uz vietas izcelsmes valstī, mums izdosies pārvarēt šo pastāvīgo krīzi Uh, kas ir tiešā veidā saistīta arī ar bēgļu krīzi. Paldies! Küzdök a mikrofonnal. Ezzel a képviselői hozzászólások végére értünk, mert tribi... Līdz ar to esam izsmēluši runātājs sārakstu. Acīm redzot, Ribeiro kundze nav zālē. Tagad um, brīvā mikrofona procedūra. Katram runātājam viena minūte. Balčakungs, lūdzu. Mr. Polčak, you have the floor. Děkuji, paní Lūdzu, Polčak kungs. Jā, k tomuto tematu chci. Paldies, priekšsētājs, nesadzirdēju savu uzvārdu. Par šo jautājumu es vēlētos eh, teikt sekojušo. Jā, Eiropas Savienībā ir jāpalīdz, protams, bez šaubām, un es domāju, ka Eiropai nav, eh, Eiropa nebaidās iesaistīties šīs problēmas risināšanā. Ja mums tagad ir izveidot šie divi trasta fondi Sīrijai un Āfrikai, tad, nu, man jāsaka, ka esam izveidojuši tos par vēlu. Šie cilvēki, šīs tautas jau piecus gadus piedzīvo pilsoņu kāru. Un Jūs, ja jūs domājat, ka šie uh, cilvēki paliks bēgļu nometnēs, kur viņiem nav nekādas cerības nākotnē un arī nav nekāda perspektīva viņu bērniem, viņi noteikti to nedarīs. Arī es nepiekrīstu šādiem dzīves apstākļiem, arī es dotos ceļā. Tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība palīdzētu. Es atbalstu šos fondus, bet diemžēl tie izveidoti par vēlu. Paldies, tagad vārds Frunzulikas kungam. Ja, Liels paldies priekšsādātājs, kundz dāmas un kungi. Atbalstu pirmo reģionālo tresta fondu Sīrijas krīzei, kā arī um, fondu, kas risinās iemeslus uh, Āfrikas um, krīzei. Un sagaidu, ka arī dalībvalsts sniegs savu ieguldījumu 5 miljoni Sīrijas fondā un 1,8 miljardi Āfrikas fondā ar brīvprātīgiem maksājumiem. Tajā pašā laikā paturot prātā to, ka ir uh, dažas Āfrikas valsts ar au autokrātisku vadību, viņi neizmantos pienācīgi šo naudiņu, tādēļ mums ir jāuzrauga tēriņi, jo naudiņa korupcijas nagos ļoti ātri varētu pazust un zinām, ka arī iepriekš tā ir noticis. Šīs valstis zina, ka tām būs jāievēro priekšnosacījumi, Un nav jau tā, ka atkal tas būtu veids, kā viņi varētu šantažēt Eiropas Savienību. Dāmas un kungi ir svarīgi, lai dalību valstis politiski apņemtos nodrošināt pietiekamu finansējumu šajos fondos sarunās par 16. gada budžetu. Paldies! Liels paldies, Franzolika kungs! Tagad dodam vārdu Tomašičas kundzei. Fondovi za Siriju i Afriku su, vjerujem, utemeljeni na plemenitosti finansējums Āfrikai un Sīrijai, abi šie fondi ir veidoti ar um, labiem nolūkiem, bet es nedomāju, ka tas ļaus atrisināt krīzi. Tas tikai parādīs Eiropas Savienības nespējību, nespējību cīnīties pret krīzi Sīrijā un Āfrikā. Baidos, ka šādu pasākumu mērķis ir trešās valsts ir pretrunā mūsu mērķiem, kamēr vien mēs paši nezinām, ko gribam paveikt. Pirms sākotnējā aicinājuma uh, bēgļiem un uh, migrantiem, kas iet pretrunā ar mūsu tautu vēlmi, tagad uh, uz robežām starp kaimiņu valstīm, starp draugiem un partneriem tiek celti dzeloņdrāšu žogi. Kāda tad ir Eiropas migrācijas politika? Varbūt par to vajadzētu vispirms vienoties. Bez signāla migrantiem, ka Eiropa ir gatava un grib uzņemt tikai cilvēkus, kurus dzīves apdrauda karš, primāri sievietes un bērnus, Baidos, ka šie fondi būs tikai nodokļu maksātāju naudiņu šķērdēšana. Paldies! Liels paldies Jakovčiča kungam lūdzu vārds. Sviets ir dramatično mieņa pred. Paldies, priekšsēdētāji! Pasaule dramatiski mainās mūsu acu priekšā. Mainās arī m, mm, starptautiskās attiecības pasaulē, un, manuprāt, šis ir pasākums, kas varbūt ir novēlots, bet jebkurā gadījumā pozitīvs. Bet es aicinātu komisiju uzsākt jaunu iniciatīvu. Iniciatīvu, kas iesaistītu arī ANO, kas iesaistītu visu mūsu partnerus ilgtermiņā. Visus partnerus, kas gūst labumu no tirzniecības ar Eiropas Savienību. Ir cilvēki, kas iegūst milzu pēļņu Tomēr pasaulē ir arī ļoti daudz valstu, kas nav pietiekami darījuši šīs problēmas risināšanai. Eiropa savukārt ir darījis daudz, un tādēļ, manuprāt, mums ir jāuzsāk globāla iniciatīva, un komisijai tas būs jādara, jo tagad mēs vienkārši īstenojam tādus pagaidus, pagaidu pasākumus Sīrijā un Āfrikā. Vigas, you have the floor. Vārds Vigas kungam sem deixar de ignorar os problemas humanitários subjacentes e que merecem resposta. Mēs nedrīkstam aizmirst par uh, humanitāro krīzi, mums ir jāreģē uz noteikumu, bet mums ir jānosad arī Eiropas Savienība, kas ar vienu roku kaut ko nopost un ar otru roku cenšas atrisināt problēmas, kuras pati ir radījusi. Un Eiropas Savienība ir līdzinātājs uh, Sīrijā un Lībijā. Mēs esam atbildīgi par eh, šo imigrantu eh, pieplūdumu. Nevar būt runa par to, ka mēs pieļaujam eh, cilvēktiesību pārkāpumus un mums ir jānosoda politiķi, kas to izraisa. Paldies, paldies. Tagad vārds Tarantu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ja imigrācija ir problēma, tad varbūt mums vajadzētu paraudzīties eh, pagātnē. Homo sapiens radās Kenijā un ar laiku izplatījās pa visu planētu. Tātad, es domāju, ka nu, tā nav problēma. Georgievs kundze dara visu iespējamo, lai um, risinātu problēmu bet mums neizdosies atrisinot, atrisināt, piešķirot vairāk līdzekļu šiem karstajiem punktiem. Mums ir jādomā Eiropas um, vērtībās, arī domājot par aizsardzību un drošību, tāpēc es vēlētos vēlreiz uzsvērt, mums ir nepieciešama kopīga drošības aizsardzības un ārpolitika. Paldies! Līdz ar to esam izsmēluši brīvā mikrofonu procedūru. Pateicos visiem, kas ievēroja atvēlēto runāšanas laiku. Un tagad vārds komisārs kundzei lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Daži vispārīgi rakstura punkti. Vispirms, jā, krīze ir, protams, globāla, un tā, protams, prasa globālu atbildi. Mēs Eiropas Savienībā pārstāvam 20% no Eiropas ekonomikas un uh, vairāk kā 50% no kopējās attīstības palīdzības pasaulē sniedzam mēs. Un tāpēc ir svarīgi, lai visi, kam ir līdzekļi, ko var veltīt, to, tos arī veltītu. Ir jāuzņemas eh, lielāka atbildība visiem, kas to spēj. Un es piekrītu, ka mums ir jāaicina mobilizēt eh, līdzekļus, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, palīdzēt sev pašiem. Eh, mans otrs novērojums. Tieši tādā pašā veidā, kā sociāla un ekonomiskā krīze mums norādīja, ka mums ir jāpaveic eh, mājas darbi, veidojot eh, institūcijas un kapacitātes, lai kolektīvi varētu risināt krīzes. Arī bēgļu krīze eh, izgaismot dažas no nepilnībām, kādas pastāv kolektīvās rīcības jomā Eiropas Savienībā, piemēram, kopēja drošība un aizsardzība, robeža apsardze, eh, Dublinas eh, satvara eh, pārstrādāšana un saskanīgāku īstermiņa, vidējā un ilgtermiņa sadarbību un atbalstu valstīm, lai tās veidotu pašu savu kapacitāti, lai tiktu galā ar savām uh, attīst, ar saviem attīstības izaicinājumiem. Un vislabākais veids, kā risināt humanitāro krīzi, protams, ir novērst to uh, jau pašā saknē. Tā kā mums ir vairāk jāstrādā pie konfliktu uh, atrisināšanas. Jo, protams, ka nākotnē arī klimata pārmaiņas radīs uh, arvien uh, vairāk dažādu problēmu. Uh, radikalizācija un tā tālāk. Tā kā Eiropas Savienība uh, apzinās, ka nav bijusi ideāla, bet esam uh, palīdzējuši vairāk kā daudzi, kas atrodas mums apkārt. Un tagad konkrēti komentāri. Tika norādīts un pilnīgi atbilstoši, ka mums ir jāvēršas pie uh, citiem uh, E, donoriem, kas e, arī mēdz e, veltīt līdzekļus attīstībai. Un nākošajā nedēļā mēs tiksimies ar ASV, Pasaules banku, ANO organizācijas pārstāvjiem, un ASV ir viens no mūsu svarīgākajiem partneriem sadarbojoties šīs krīzes risināšanā un tieši tādēļ ir jārada fiskālā kapacitāte tām valstīm, lai tām būtu noteikts aizsardzības buferis eh, pret krīzi, noteikta aizsardzība. Un eh, man ir prieks redzēt, kā starptautiskas valūtas fonds eh, veido Eh, palīdz veidot kapacitāti, lai valstis būtu izturīgāks pret krīzēm. Ir pilnīgi skaidrs, ka eh, šiem līdzekļiem nav jābūt kaut kādai nelielai saliņai palīdzības jūrā, bet eh, šie te divi 1,3 eh, miljārdi ir jāskata kontaktā, kontekstā ar 10 miljārdiem, kas kopumā ir piešķirti uh, krīzes risināšanai gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpusē. Tas ir jauns veids, kā labāk organizēt un sadalīt mūsu līdzekļus, uh, nu tādā atbalstošā veidā, uh, atbilstošākā veidā, bet tas nenozīmē, ka mēs gatavamies samazināt kontroli. Uh, uzraudzība un ziņošana kopā ar Eiropas parlamentu, eh, protams, notiks, bet eh, mēs uzskatām, ka tā būs labāk pārdomāta un ilgākā termiņā darboties spējīga programma. Mēs vienkārši cenšamies pārkārtot eh, to, kas mums ir, bet liela daļa no tā tomēr ir jauna nauda miljārde, miljards ir paņemts no Eiropas uh, attīstības palīdzības. Un tagad risinot šo krīzi, mēs esam arī uh, pārnesuši fondus, un, fondus un līdzekļus no mazāk prioritārām jomām, un es domāju, ka tas ir tikai pareizi. Diemžēl uh, esam dzirdējuši arī kritiku politiku, bet eh, tie, kas te izteica kritiskas piezīmes, viņi gan bija šeit klāt, lai kritizētu, bet nav klāt, lai uzklausītu atbildes. Eh, mums īstenībā ir ļoti laba statistika, ja mēs runājam par attīstības programmām, eh, īpaši humanās palīdzības jomā. Un patiešām es lepojos ar attiecīgo dienestu, jo uh, mēs esam ļoti cieši saistīti ar uh, dienestiem, kas strādā uz vietām. Mēs uh, sadalām mūsu resursus, lai palīdzētu cilvēkiem Sīrijā. Uh, kāds teica, ka mēs palīdzam tikai kaimiņam valstīm, bet ne Sīrijas iekšienē tas nav tiesa puse humanās palīdzības līdzekļi uh, nonāk Sīrijā. Nu, mēs nevaram vienmēr atklāt, ar ko mēs šeit sadarbojamies, jo mēs varam pakļaut riskam cilvēks, kas ar mums sadarbojas, bet mēs nevienā brīdī nesam uh, pametuši e, novārtā e, cilvēkus, e, kas dzīvo reģionos, kas ir izpostīti un dzīvo diezgan šausmīgos apstākļos. Vairāk kārt mēs dzirdējām, ka 20 gadus revīzijas palāta nav devusi pozitīvo atzinumu par budžeta izpildi, bet tāda nav tiesa. Jau astoņus gadus <clears throat> esam saņēmuši pozitīvu atzinumu. Eh, nu, kļūdas, eh, protams, notiek. Eh, galvenokārt tas ir saistīts ar, nu, zināmām tādām grāmatvedības kļūdām. Un šeit skaidri ir jāpasaka, jā, mēs saskaramies ar milzīgiem izaicinājumiem, un tas viss ir svarīgi Eiropai pašai Taču mēs daudz efektīvāk varēsim ar to tik galā, ja strādāsim kopā. Tādēļ es ceru, ka mēs pieredzēsim, ka šie trasta fondi, kas ir jauna rīcības platforma, ka tie tiešām uh, piesaistīs vairāk uh, ieguldījumu no dalībvalstīm un arī no citiem donoriem. Esmu dzirdējusi arī no uh, ASV, ka viņi gatavojas pievienoties mūsu Sīrijas fondām, varbūt tas būs paralēls finansējums, varbūt eh, tieši šajā fondā, to mēs redzēsim. Un esmu pateicīga arī parlamentam par iesaistīšanos šajā darbā, par to, ka jūs aktīvi aicināt eh, uz kopēju rīcību, ka jūs aicināt dalībvalstis eh, sadarboties aktīvāk ar mums. Uh, Un eh, Šmita kungam var tikai teikt, nu, ja visi strādā tā kā jūs būtu, vienkārši lieliski. Patīk maksarētiem, kas un Georgieva. Lielas paldies Georgievas kundzei. Un tagad vārds eh, Šmita kungam. Priekšsēdētāji, jāsaka, man nekas daudz nav piebilstams tam, ko nu pateica vicepriekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mums ir absolūti steidzami jārīkojas, ir jāmobilizē nepieciešamie līdzekļi. Tiesa, dažas Eiropas Savienības dalībās nav reaģējušas pietiekamā apmērā un visas apņemšanās nav tikušas izpildītas. Es domāju, ka no parlamenta puses šeit ir dots spēcīgs signāls. Proti ir nepieciešams, lai apņemšanās tiktu izpildītas. Ir jāpasaka arī pavisam skaidri, ka te nav runa par divām atsevišķām lietām. No vienas puses Eiropas Savienība ar savu budžetu, un no otras puses Eiropas Savienības dalībās. Tas, ko darām, To visu darām kopā kā Eiropas Savienība. Dažas iemaksas nāk no budžeta, kas ir uh, Eiropas Savienības budžets, tātad dalībvalsts budžets, un citi līdzekļi tiek iemaksāti tieši no Eiropas eh, dalībvalstīm. Es domāju, ka tas, ko jūs nu pat teicāt par trasta fondu, tas ir jāpaplašina. Es domāju, ka jūs pilnīgi pareizi uz to norādījāt, tieši tāpat kā vairāki deputāti. Tas ir jautājums, kas vispirms jau eh, skar Eiropas Savienību, jo runa ir par notikumiem Eiropas Savienības kaimiņos, runa ir par cilvēkiem, kas ierops Eiropas Savienībā. Bet eh, tas nav jautājums un tā nav problēma, kas skar tikai un vienīgi Eiropas Savienību. Tā ir starptautiska pasaules mēroga krīze. Un ja mēs vēlamies reaģēt Mums ir jāiesaista visa starptautiskā kopiena un tā skaitā arī virkne dalībvalstu, kuru interesēs ir tas, lai mēs pienācīgi pārvaldītu šo krīzi. Otrs jautājums ir risinājums ilgtermiņā. Es domāju, ka šis jautājums ir saistīts ar palīdzību attīstībai un mūsu politikas pārdomāšanu attīstības jomā. Nevarētu teikt, ka attīstības politika ir bijis pilnīgs veiksmes stāsts. Mums ir jāpārdomā, jāpārskata attīstības politika, jāparaugās, kur šie līdzekļi nonāk, ar kādu efektivitāti mēs iztērējam šos līdzekļus, cik lielā mērā mēs iesaistam dalībās, jo daudzi arī uzsvēr to, ka um, bieži vien sliedzot atbalstu, mēs nezinām, kam mēs to sniedzam, jo nav um, runa par valsti, kas būtu eh, šī vārda cienīga, piemēram, runājot par Eritreju, mēs zinām, ka ir runa par režīmu, kas liek cilvēkiem doties bēžu, bēgļu gaitās, jo viņi eh, nevēlas, jauni cilvēki nevēlas eh, tikt iesaukt armijas rindās, piemēram. Tāpēc es domāju, ka šī ir sarežģīta problēma, un mums noteikti jādomā par pasākumiem ilgtermiņā. Noslēdzot šīs ārkārtīgi dzīvās un bagātīgās debats, es vēlētos teikt, ka mums ir jādod uh, skaidrs signāls. Vienīgais, kā varam atrisināt šīs problēmas, ir ar solidāru risinājumu. Nav cita risinājuma. Mēs nevaram cerēt viens uz otru. Mēs nevaram nošķirt uh, viens otru pasākums, tādējādi mēs nenonāksim pie rezultātu. Un uh, to es vēlētos uzsvērt arī pēc nu pat dzirdētajām debatēm. Paldies! Liels paldies Šmita kungam! Līdz ar to esam noslēguši šo punktu darba kārtu.